All right, everybody, welcome. Labdien visiem! Es domāju, ka mums vajadzētu uzsākt tagad sanāksmi. Sveicu jūs visus šeit. Lūdzu. Vienmēr esmu gribējis to izdarīt. Sveicu jūs visus šeit. Eh, ražošanas nākotnē Eiropā ir Eiropas Savienības pilotprojekts, ko sākotnēji piedāvāja Eiropas parlaments. Uh, Un cik saprotu, tad uh, ITRE sociāldemokrātu koordinātori Madrēls kundze bija tā, kura piedāvāja šo iniciatīvu. Un tad tā tika apstiprināta 2014. un 2015. budžeta gadām. Pētniecības projektu Eiropas komisija atvēlēja Eurofound uh, eh, Eiropas aģentūrai attiecībā uz dzīves un darba apstākļiem. Gan ITRA, gan EMPLA komitejās koordinātori uh, vienojās eh, prezentēt, tātad uzklausīt prezentāciju par šī pētniecības projekta rezultātiem šodien sanāksmē. Ir īpaši interesanti eh, tagad runāt par šo jautājumu, jo komisija ne, nesen ir pieņēmusi pa, paziņojumu par atjaunoto rūpniecības politiku komisāra Binkovska 2. oktobrī. Uh, Um, bija klāt un ITRE uh, ir izlēmusi uzdot arī mutisku jautājumu komisijai pēc šī paziņojuma. Tātad mums ir liels prieks, ka varam noturēt šo kopīgo komiteju sanāksmi šodien un ar prieku došu vārdu jums, Ovskaugs kundze, ievadvārdiem un jūs arī vadīsiet šo prezentāciju. Liels paldies! Paldies! Es arī, protams, gribētu sirsnīgi sveikt mūsu viesus. Uh, un īpaši kolēģus un eksperts no Eurofonda, kas uh, dalīsies ar mums pirmajās uh, pārdomās par šī projekta rezultātiem, un mēs ar prieku esam šīs viedokļu apmaiņas eh, līdzorganizatori kopā ar Rītra komiteju. Pēc ilga perioda, kurā galvenā uzmanība tika pievērsta pakalpojumu sektoram, pēdējā desmitgadē esam eh, piedzīvojuši tādu kā ražošanas eh, atkal atklāšanu, kā darba vietu un ekonomiskās izaugsmas radītāji Eiropas ekonomikā. Un tāpēc Eiropas parlaments arī piedāvāja šo pilotu projektu uh, eh, ražošanas nākotnē Eiropā, kas uh, ilga no 2015. gada, un tas uh, vēl turpināsies līdz 2019. gadam, un tas ir arī atvēlēts Eurofound, kā jau tik minēts. Uh, ražošana, pētniecība un attīstība iet roku rokā. Mēs to, protams, apzināmies un mēs arī saprotam, ka tas ir ļoti svarīgi, lai saglabātu konkurētspējīgu Eiropas ekonomiku. Ir svarīgi saprast, ka vairāk kā trīs ceturtdaļas Eiropas eksporta ir ražotas preces. Dažkārt mēs eh, to piemirstam. Šodien mēs redzam, ka tehnoloģiskās inovācijas strauji attīstās, un tas arī būtiski izmainīs ražošanas sektoru, un tā visas sekas ir grūti paredzamas. Daži novērotāji par, pat runā par jaunu industriālo revolūciju, rūpniecības revolūciju. Aizvien globalizētākā pasaulē uh, uh, ir ļoti svarīgi Eiropai būt uh, šo jauno uh, attīstības tendenču avangardā, lai nodrošinātu savu ekonomisko izaugsmu un darba vietu radīšanu, uh, lai Eiropā dzīvojušiem cilvēkiem būtu perspektīvas. Viens, jo īpaši satraucošs aspekts šeit ir tas, ka ražošana uh, varētu kļūt eh, mazāk darbietilpīga. Mums ir jānodrošina, lai darbietu zaudēšana eh, ražošanā eh, tiktu izlīdzsvarota ar jaunu darbvietu radīšanu citās ražošanas jomās un citos sektoros, līdzīgi kā tas ir bijis pēdējās desmitgadēs pagājušajā gadsimtā, kad mēs saskārāmies ar pirmajiem globalizācijas viļņiem. Tie ir jautājumi, eh, kas mūs visus interesē, un nodarbinātības komiteju tie īpaši interesē. Eh, tātad šīs darbvietas, darbvieta izušana, eh, darba apstākļi, darba nu, līguma un arī vajadzīgās prasmes un apmācība ir svarīgs aspekts. Un visbeidzot, ļoti svarīgi ir nodrošināt arī to, lai aizvien vairāk uh, šie tie uh, neaizsargātākie iedzīvotāji arī varētu tikt līdz šai attīstībai, lai saglabātu iekļaujošas sabiedrības un sniegtu atbalstu tiem, kas ir nepieciešams. Uh, būs ieguvēji darba tirgu, bet būs arī tādi, kas varētu kļūt par zaudētājiem, un to jau varam redzēt šobrīd. Un mūsu pienākums ir saglabāt šo te kohēziju. Uh, jūsu uh, teiktais un mūsu viedokļa apmaiņa noteikti arī būs būtisks ieguldījums mūsu turpmākajā da darbā, un tāpēc ar prieku uzklausīšu uz prezentācijas un tad došu vārdu deputātiem diskusijām. Paldies! Yes. Uh, Jā, un tad tagad došu vārdu Eurofound uh, pārstāvjiem. Uh, Eh, vispirms Storīkungam, kas ir galvenais pētnieks. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies! Paldies par eh, šo tā ļoti būtisko ievadu, runājot par ražošanas nākotni. Ir daudz iemeslu, kāpēc mums ir jādomā par ražošanas nākotni no nodarbinātības, rūpniecības politikas un ekonomikas politikas viedokļa. Un eh, viens no iemesliem ir gaidāmā tehnoloģiskā attīstība kas šķiet eh, šobrīd eh, tuvojas un jau ir sākusies. Pilotu projektu parlaments pieņem 2013. gadā, un galvenais mērķis ir tātad eh, pētniecību veikt šeit, un es arī citēju šeit parlamenta dokumentu. Tātad tika panākta vienošanās ar DJ Grau, uh, 2015. gada aprīlī un um, tā noslēgsies līdz 2000, 2019. gadā. Un uh, DJ Grow arī deva interesantu ieguldījumu šajos pētījumu tematos, un viņi piedāvāja uh, izveidot tādu kā monitoru uh, par to, kā atgriežas ražošana Eiropā, un uh, jo īpaši jāskat arī bija kohēzijas politikas aspekts, jo kohēzijas politikas jaunais plānošanas periods, un es runāšu tūlīt arī par šiem projektiem. Pārvaldība ir diezgan tāda vienkārša, mēs tiekamies divreiz gadā, ceturtā sanāksme bija šorīt ar tiem ģenerāldirektorātiem, direktorātiem Eiropas komisijā, kas ir iesaistīti un arī ar uh, sociālo partneru pārstāvjiem. Tagad turpināšu. Šīs ir tās lietas, par ko esam uh, sagatavojuši um, prezentāciju, un pēc tam arī parunāšu. Man ir tikai 12 minūtes, tāpēc būs jārunā diezgan kodolīgi. Liela daļa no šī projekta, tāds kā apakšprojekts, eh, bija kvantitatīvie scenāriji par ražošanas nākotni Eiropā. Tur eh, pie tā esam tikko sākuši strādāt, eh, ir diezgan sarežģīti tādus uzticams scenārijus definēt. Uh, jo tur ir tāds sarežģīts makroekonomiskais modelis, bet esam saņēmuši pagaidu rezultātus, kur, kurus varētu jums arī prezentēt par vienu no scenāriem, proti, kas notiks ar nodarbinātību Eiropā, galvenokārt ražošanas nodarbinātību, eh, ja tiek, tiks pilnībā ievērots Parīzes klimata noliegums. Uh, Tas ir diezgan iespējami to izdarīt eh, makroekonomiskā modeļa ietvaros. Tas ir globāls modelis. Mēs pat raugāmies uz ietekmi uz citām pasaules daļām, runājot par nodarbinātību. Un būtībā Eiropai rezultāti ir tiešām ļoti labi. Tas ir ļoti pievilcīgs scenārijs, šis Parīzes nolīgums Eiropai. Uh, Tur ir vajadzīgas plašas publiskās investīcijas, un tas radīs uh, multiplikātoru efektu um, un piesaistīs arī citus pozitīvus efektus visā Eiropā, jo īpaši ražošanas jomā. Um, apmēram viens miljonus darba vietu tiks radītas, um, šo publisko investīciju rezultātā, kas ir nepieciešams, lai ievērot Parīzes nolīgumu. Vācijā būs liels darbvietu pieaugums, bet eh, man tas bija pārsteigums, kaut gan tas ir diezgan loģiski, ka um, nodarbinātības pieaugums būs arī Francijā un Spānijā. Tagad ļaujiet man pavisam ātri pāriet eh, pie šī reshoring monitora. Uh, Tātad eh, šeit tiks eh, no dažādiem mēdījiem eh, un nozaru laikrakstiem vākta informācija. Tātad ļoti dažādi avoti būs, un mēs centīsimies apkopot visus gadījumus, kad notiek ražošanas atgriešanās Eiropā, jeb reshoring. Tātad gadījumos, kad tika pārvietot ražošana ārpus Eiropas un pēc tam atgriezās Eiropā. Galvenie Dati norāda, ka uh, ietekmes nodarbinātība šeit ir diezgan neliela. 150 gadījumos, kurus mēs konstatējām kopš sākām, tikai 21 no šiem gadījumiem bija, uh, tika radītas vairāk kā 100 darba vietas uh, uz vienu gadījumu. Tātad tas nav tāds milzīgs ražošanas darba vietu pieaugums vismaz šobrīd. Uh, Šeit var iegūt eh, tiešām ļoti plašu informāciju par eh, to, kāda ražošana tika pārcelta ārpus Eiropu, kāda tika atgriezt atpakaļ Eiropā, kāda bija ievesli tam un eh, arī mm, ir pieejami arī politikas un literatūras paraugi attiecībā uz to, kas notiek dalībvalstīs. Pirms trim, četriem gadiem Tas bija diezgan tāds populārs temats. Un Francijā, Itālijā un uh, Vācijā, es runāju, apvienotā karalistē, tur šīm iniciatīvām uh, nav bijis pietiekams finansējums. Tās arī netiek īpaši aktīvi īstenotas, un es domāju, ka uh, runājot par šīm te uh, Uh, aktivitātēm, kad rūpniecība atgriežas, kas notiek uh, uh, citur pasaulē, ņemot vērā to, kas notiek ASV, tad raugoties uz to visu, tad Eiropā vajadzētu padomāt par šādu aktivitāšu pastiprināšanu. Okay. Thank you. One... Jā, viens no uh, citiem pētniecības projektiem uh, Eh, runā vairāk par politikas eh, perspektīvu, proti reģionālā un rūpniecības politika. Un šeit mūs interesēja tas, kāda ir reģionāla līmeņa kapacitāte politikas veidošanas aktivitātēs. Un šeit mēs analizējām deviņus dažādus reģionus Eiropā un centāmies eh, izpētīt to, uh, kāda ir reģionālā rūpniecības politika, kādi ir iesaistītie partneri, kādi ir ieviešanas procesi un kas varētu tikt identificēts kā labākā prakse, lai tiešām veidotu tiešām veiksmīgas iniciatīvas. Šeit mēs interesantētā kārtā konstatējām, ka reģionālā līmenī nav tādu specifisku uh, Uh, rūpniecības politikas dokumentu. Galvenokārt šeit ir runa par reģionālo un ekonomikas attīstību. Interesanti tomēr ir arī tas, ka dažādās uh, politikas uh, jomās jūs droši vien visvairāk interesēs darba tirgus politikas un nodarbinātības joma, tās netieši sēdz reģionālā uh, uh, rūpniecības politika. Un nu, tomēr uh, reģionālā līmenī ir skaidra apziņa, ka uh, tas ir svarīgi, lai būtu uh, labi apmācīts darba spēks nākotnē šajās jomās. Ko mēs uh, konstatējām uh, rūpniecības kapacitātes jomā? Šeit ir runa par uh, institucionālām struktūrām, bet arī cilvēka resursu dažādās institūcijās, kas ir iesaistīti šajos procesos. Eh, tas nozīmē eh, arī runājot par eh, to, kā politika tiek ieviesta un novērtēta. Tas ir tāds uh, secinājums, ko redzam dažādos reģionos, monitorings un e, novērtējums e, tiek e, veikts vai nu vienkārši individuāli, individuāli pasākumu veidā, bet vispār ir diezgan vājā līmenī. Uh, Un šeit ir arī uh, problēmas, uh, jo netiek rezultāti ņemt vērā, lai uzlabotu politiku. Runājot par labāko praksi, šeit mēs uh, atradām vairākus elementus - politikas pārvaldību, politikas dizainu un um, politikas sastāvu, jeb kombināciju. Un mēs šeit gribētu tikai vienu svarīgu punktu. Uh, te mēs skatāmies tiešām uz tādām reģionālām lietām, un starp reģioniem ir ļoti liels atšķirības, un Tāpēc šeit jāsaka, ka labākā praksa nav tik viegli nododama citiem reģioniem, jo reģioni ir ļoti atšķirīgi. Tad, kad mēs sākām šo projektu, mēs šo moduli nosaucām par mūsu zinātniskās fantastikas uh, projektu, tagad tas ir kļuvis par faktu, proti mums ir eh, tādas tehnoloģijas, kas eh, ir būtiski eh, mainījušas lietas - robotika, biotehnoloģijas, elektriskās automašīnas un tā tālāk. Un šie ir tie aspekti, kas lielā mērā mūsu manuprāt, noteiks lielā mērā uh, ražošanas nākotni. Tātad robotika un uh, citas lietas tiek lietotas visos sektoros, un elektriskās automašīnas un uh, industriālās biotehnoloģijas ir produktu specifiskākie aspekti. Pārlieksim pār šiem slaidiem. Ietekme uz ražošanas procesu. Uh, šis ir tāds ļoti īsts pārskats. Ir ļoti skaidrs, ka digitālā informācija kļūst aizvien būtiskāk ražošanas procesā. Dažādās jomās tas tiek lietots un tas arī jau ir radījis konkrētas sekas uz darba spēku, piemēram, General Electric. Amerikas uzņēmums ir sācis kursus uh, visiem saviem darbiniekiem visos līmeņos par digitalizāciju. Viņiem ir tātad svarīgi, lai darba ņēmēji apzinātos, kādas iespējas rada digitalizācija. Protams, ļoti svarīga daļa nākotnes ražošanā būs iespēja nevis vienkārši uh, uh, radīt uh, melnu Forda automašīnu, ja to var ņemt kā piemēru, bet lai uh, tiešām piemērota, piemērotu masveidā produktus uh, patērētājiem. Un arī uh, saplūs robežas starp uh, precēm un pakalpojumiem, un šeit arī digitalizācija šeit ir ļoti nozīmīga, piemēram, lietu internets un uh, produkta dzīve cilvēka, ja patērētāja rokās arī digitalizējas. Un uh, ļoti svarīgs punkts, manuprāt, ir arī pieaugošā resursa efektivitāte. Jūs varat uh, tātad pielāgot dažādus instrumentus, ietaupīt enerģiju, un šā, šādas tehnoloģijas tiešām dod lielu ieguldījumu tajā visā. Uh, ir arī sinēģija starp uh, tehnoloģijām. Man tagad nav laika tajā iedziļināties, bet tā nu tas ir. Un tagad noslēgumā paraudzīsimies uz to, kāda varētu būt ieteikuma uz uh, nodarbinātību. Diemžēl um, um, būs uh, jārēķinās ar ražošanas sektora darba vietu skaita samazināšanos. Uh, tas turpināsies, uh, mēs tā uzskatām, bet. Uh, Manuprāt, eh, tas ļaus lielākā mērā eh, īstenot ražošanas aktivitātes Eiropā, un tas var eh, savukārt radīt citu veidu darba vietas citos sektoros, un vēlāk mēs varam par citiem sektoriem parunāt. Uh, Tā tad um, kvalifikācijas paaugstināšana darbņēmējiem arī ir izplatīta, aizvien vairāk uh, ir inženieri un menedžeri. Un, um, Tātad runājot par ražošanas atgriešanos, uh, lielā apjomā tā nav gaidām un tomēr. Uh, runājot par jaunajiem dar, jaunajām darbvietām, dati šeit ir jāmin, tīkla drošība, datu analīze un tā tālāk darba apstākļi. Jā, protams, šeit būs ieguvumi, um, būs aizvien mazāk uh, risku uh, darba ņēmējiem, uh, darbs būs mazāk fizisks, bet ir arī problēma jautājumi. Šeit varētu būt arī jāuzrauga darba ņēmēji ne tikai ražošanā, bet arī uh, Uh, pakalpojumu sektorā. Uh, Jāmin šeit arī lietu internets, uh, jo produkti arī vāc datus, tātad problēmas ir gaidāmas, runājot par to, ka darbs varētu kļūt intensīvāks. Ja roboti uh, Visi, kas ir bijuši kīno pēdējos piecos gados, tos uh, ir redzējuši, bet šeit ir arī nopietni jautājumi, kas ir saistīti ar robotiem. Aizvien vairāk eh, darbs tiek veikts digitālās platformās, kur menedžeris ir nevis cilvēks, bet algoritms. Un, uh, Te ir tiešām jau jāsāk domāt par to, kā pētīt, kā, kas tur īsti notiek un kā tas notiek. Uh, un noteikti varam gaidīt arī problēma jautājums šajā sakarā. Daudzi eh, jautājumi šeit ir sektoru specifiski, runājot par darba apstākļiem, un tāpēc par to vairāk nerunāšu. Par sociālo dialogu. Līdz šim tam netiek pievērst pārāk liela uzmanība. Daži sociālajie partneri ir bijuši aktīvi. Uh, Un eh, tā kā tas parasti ir rūpniecības politikā, tas atspoguļojas arī apmācības sistēmās. Eh, un eh, Vācijā ir rūpniecība 4.0 un darbs 4.0. Tās ir divas stratēģijas, ko varētu nosaukt par tādām, kas ir uz tādu nākotnē vērsts. Uh, Šeit ir lieli izaicinājumi sociālajam dialogam šajā uh, jautājumā. Protams, negribu teikt, ka tas nav iespējams. Mums ir uh, vairākas dalībvalstis, kas šeit ir pārstāvētas, kurās uh, ir ļoti labi organizēti, augstu apmācīti uh, darba ņēmēji un ļoti labs uh, sociālais dialogs. Okay. Um, we have another project on... Mums ir vēl viens uh, projekts par uh, uzņēmē darbību un MVU internacionalizāciju. Tie ļoti jauni uzņēmumi. Uh, Viņi uzreiz iesaistās starptautiskās aktivitātēs, viņi ir jauni, inovatīvi un uh, strādā ļoti starptautiski. Uh, un viņiem liela daļa apgrozījuma uh, tiešām iet uh, starptautiskā mērogā. Un ko mēs šajā projektā gribējām pētīt, ir kādas ir to starptautiskās piegādes ķēdes un kā tos labāk atbalstīt ar publiskās politikas starpniecību. Un mēs uh, šeit konstatējām, ka internalizācija ir ļoti svarīga, tā ir ļoti spēcīga pozīcija viņu biznesa plānā, viņu visu darbība um, ir, uh, iesa, ir tātad starptautiskā mērogā, un viņi uh, izstrādā inovatīvas nišas produktus, uh, Eh, kuriem nacionālais tirgus būtu par mazu un, lai būtu konkurētspējīgi, viņiem ir jāstrādā tā starptautiski. Tad tie ir parasti mazi uzņēmumi, eh, tie ir no 5 līdz 110 darbiniekiem, bet eh, tie ir ļoti dinamiski uzņēmumi, kas rada arī darba vietas un darba apstākļi ir diezgan labi šajos uzņēmumos. Un darbinieki ir pārsvarā augsti kvalificēti, izglītoti un eh, piesaist arī jaunus darbiņēmējus. Tātad šeit eh, par piegādes ķēdēm tur nekādas kopīgas tendences nav, bet izskatās, ka uh, Viņi strādā arī kā starpnieki citiem uzņēmumiem um, piegājuši ķēdēs. Runājot par to, uh, cik pozitīvi ir uh, šo uzņēmumu aspekti, runājot par uh, piegāžu ķēdēm, vai tās ir liel, uh, līdzīga lieluma uh, uzņēmumi. Uh, Rezultāts šeit ir tāds eh, šiem uzņēmiem, ka viņi ir konkurētspējīgāki, ilgtspējīgāki, viņiem ir eh, labāka pieeja tirgiem un dažādiem tīkliem, bet piegādes ķēdes arī palīdz viņiem uzlabot viņu produktus un procesus, un šeit ir vērojama tāda ilgtermiņa perspektīva, kas attiec uz politikām, ko mēs visā visumā redzam, mēs redzam internacionalizācijas, uh, atbalstu Eiropā, gan uh, valsts un pašvaldību iestādes, gan sociālajie partneri to atbalsta. Un tas viss ir iekļauts plašākās stratēģijās. Un mēs redzam arī, ka um, šeit ir uh, lielāka pievēršanās maziem vidējiem uzņēmiem un ir tiešām pievēršanās uh, šiem uzņēmiem, kas ir nelieli, starptautiski. Uh, bet viņiem nav tāds piemērots atbalsts. Uh, viņi tiek atstāti novārtā, un politikas analīzē mēs arī konstatējām, ka internacionalizācijas atbalsta pasākumos ir arī finansējums sniegšanas aspekts un tīklošanās iespēju aspekts, uh, kas uh, ir arī piemērots MBU, bet tiek piedāvāti arī citi instrumenti, uh, What we also uh, see as a problem is that in Mēs konstatējam arī, ka neskatoties uz šo plašo instrumentu klāstu, kas ir pieejami, liels kāds uzņēmumu īsti pat nezin, kas ir pieejams tirgu, jo šie instrumenti netiek pietiekami reklamēti un nav īpaši redzami. Uh, Nav arī skaidri saprotams, kādas ir atšķirības starp šiem instrumentiem, un tāpēc uzņēmumi nevar īsti saprast, ko labāk izmantot. Un vēl viens aspekts, kas ir diezgan izplatīts, runājot par publisko atbalstu, administratīvais sloks ir problēma, jo īpaši maziem uzņēmumiem šāda veida atbalsta instrumenti rada problēmas ne tikai uzņēmiem, bet arī pašu instrumentu administratoriem rada problēmas. Paldies. Well limit, so, uh, I... Nu šķiet, ka uh, laiks man ir beidzies jau pirms kāda laika, tāpēc es um, vienkārši uh, beigšu runāt tagad. Lielas paldies Storīkungam un jūsu kolēģi par prezentāciju. Tagad tik tiešām mēs dosim uh, vārdu kolēģiem, deputātiem īsiem jautājumiem un komentāriem. Daudzi no mūsu runātājiem ir arī koordinatori. Nodarbinātības koordinators no EPP nav šeit, bet um, Agnes Jungērijus kundze no S&D koordinatori arī. Jums ir iespēja izteikties vienas minūtes laikā. Paldies! Viena minūte, skaidrs. Lielas paldies par uh, jauku prezentāciju. Paldies arī par šo milzīgo dokumentu kaudzi ar uh, visu fona informāciju, ko es neesmu izlasījusi. Atvainojiet, man ir trīs mazi jautājumi. Ceru, ka varēsiet man atbildēt un paust jūsu uzskatus. Tātad uh, pirmais - darbņēmēju līdzdalība uzņēmē darbības likumdošanā, korporatīvajā likumdošanā, jo um, mēs uh, redzam jaunu attīstību vairāk individualizētas uh, darba uh, attiecības. Kā tiek pārstāvēti darba ņēmēji šajā repatriētajā šīs repatriētās nodarbinātības apstākļos. Otrais jautājums. Vai jūsu datos ir arī informācija? Vai jūs esat analizējuši sīkāk uh, situāciju attiecībā uz uh, šo repatriēto darba vietu kvalitāti? Uh, tad tieši kādas, kādi darbi tiek atgriezti? Jo principā jau mēs esam laimīgi par visām darba vietām, kas atgriežas Eiropā, bet uh, nevajadzētu arī dempingu pieļaut. Un trešais jautājums, kā ar izglītību un tas, ka vairāk reģionālo politiku. Nu, man šķiet, ja aplūkosim situāciju Eiropā, redzēsim, ka daži reģioni Eiropā uh, ļoti cietuši no deindustrializācijas. Ļoti bieži tie ir reģioni, kas uh, nav bagāti, uh, kam trūkst līdzekļu. Tieši tur, tajos reģionos, vajadzētu vairāk fokusēties uz darbņēmē apmācību vai pārapmācību. Uh, kvalifikācijas celšanu. Un mani satrauc eh, tas, ka tur varētu būt robi starp līdzekļiem, kas būtu vajadzīgi, un līdzekļiem, kas ir pieejami šim nolūkam. Par šiem jautājumiem, vai jums ir informācija, kas mums varētu palīdzēt eh, virzēties uz priekšu? Paldies! Labi. Nu labi, tad pārējie arī saņems divas minūtes. Mākintēras kundze, nodarbinātības koordinātore KR. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un paldies par ļoti interesantu prezentāciju. Īpaši interesanti man likās šī darba vietu repatriācija uz Eiropu. Nodarbinātības komitejai notika uzklausīšana septembrī 2015. gadā par darbu, darba vietu atgriešanu Eiropā. Un mēs diezgan daudz laika esam veltījuši šim faktoram jāsamazina enerģētikas izmaksas un jānodrošina enerģētikas piegāžu stabilitāte. Tas ir īpaši svarīgi. Tam nepieciešams prasmes, un uh, te mēs novērojam pamatīgu deficītu Eiropā. Piekļuve finansējumam īpaši maziem uzņēmē, uzņēmējiem un uzņēmumiem. Tas arī ir svarīgi un nepieciešamība samazināt uh, administratīvo slodzi MBU. Ļoti bieži eh, tas sasniedzams ar likumdošanas vienkāršošanu, nesamazinot eh, darbņēmēju aizsardzības eh, standartus. Vienkāršot likumdošanu nevajadzētu mazam uzņēmējiem būt arī juristam, advokātam, nodokļu speciālistam, mm, komisijai šai ziņā ir uh, labas idejas par labāku regulēšanu un kā ar, ar tās palīdzību atvieglot uh, MVU situāciju. Nu, Lielbritānijā mēs sakam, ja mēs uh, uh, taupīsim uh, naudu, tad nauda praktiski uh, pat ietaupīsies rezultātā. Un uh, Lielbritānijā mēs novērojam līdzīgu attīstību - 13 tūkstoši darba vietu repatriēti, un uh, jau šogad, uh, mm, no šī gada sākuma, mm, mm repatriēts vairāk par 2000 darba vietu. Un atslēgvārti šeit ir geogrāfiskais izvietojums un kvalitāte. Tātad geogrāfiskais tuvums. Jo, protams, eh, var arī sazināties ar Ķīnu, bet runa ir arī par īsu piegāžu ķēdi, kas ir ļoti svarīga. Lielbritānijā un ASV ražotāju organizācijas interesējas arī par kvalitāti kā atslēgu faktoru eh, darba vietu repatriešanai, īpaši MVU to uzskata par izšķirošu faktoru lai repatrētu darba vietas atpakaļ uz Eiropu. Bet kā jūs domājat, šie divi faktori var palīdzēt uzņēmējiem uh, uh, gūt labumus uh, globālajā ekonomikā un kā mēs, kā likumdevēji, varam atvieglot viņu situāciju, kā varam izveidot tādu uzņēmēju darbības vidi, kas būs viņam īpaši labvēlīga. Paldies! Um, tagad došu vārdu Vivings kundzei, kas pārstāv gan nodarbinātības, gan uh, rūpniecības um, komiteju. Paldies! Uh, es um, runāšu Kalvē Šambu kungu vārdā. Man ir divi jautājumi. Ko Eurofound uh, novēro, kādu ietekmi Eurofound uh, novēro no investīcijām, īpaši no strateģisku investīciju fonda? Šī pētījuma ietvaros vai no EFSI? Uh, Eh, tika novērota kāda īpaša eh, ietekme attiecībā uz internalizāciju, eh, inovatīvo pieju un pielāgošanos globalizācijas apstākļiem. Otrais jautājums par prasmēm. Mēs sagaidām progresīvu ražošanu, globālis tirgus dubultosies apmērā līdz 2050. Uh, gadam, un uh, tas ir cieši saistīts ar jaunām modernām tehnoloģijām šajā sektorā. Tas nozīmē, ka būs um, vajadzības pēc uh, uh, kvalificētiem darbaņēmējiem un nozarei uh, būs vajadzīgi labi eksperti, lai uh, cienītos pret deficītiem, kas uh, šobrīd pastāv, vai jūs varētu minēt sektorus, kur visvairāk iespēju mūsu darbaņēmējiem, un kādas tieši prasmes būtu attīstāmas, lai robus, šī brīža robus aizpildītu? Vai jūs saskatāt iespēju strādāt, sadarboties sociālajiem partneriem, lai atbildētu uz šiem izaicinājumiem, un vai varbūt jums ir arī paraugu prakses piemēri līdzinējā darbībā? Paldies! Tagad atgriezīsimies pie ekspertiem. Es ceru, ka varēsiet atbildēt. Fantastiski jautājumi, liels paldies! Nu, kā vecāki, es sākšu ar uh, atbildēt es un atbildēšu uz vieglākiem jautājumiem, un tad došu vārdu kolēģei. Labi, pirmo jautājumu par um, darbaņēmēju iesaistīšanu. Pagaidām indikātori, diemžēl, ir tādi, ka tur situācija ir sarežģīta. Šo līdzdalību grūti nodrošināt. Tipiski tieši uh, startup uzņēmumi visos sektoros ļoti apzinās uh, šīs līdzdalības uh, nepieciešamību. Pagaidām mēs tā kā nonākam pie šīs apziņas. Eh, pamazām paka, pakāpeniski. Man, mani gan te vairāk satrauc eh, darba ņēmēju līdzdalība un struktūrālas izmaiņas, eh, kuras tā izraisīs esošajā darba tirgu. Teiksim, šī restruktūrizācija un tās pārvaldīšana nākamo gadu laikā dominēs tirgu tieši darba ņēmēja iesaistīšana, sociālo partneru iesaistīšana, dialogs ar viņiem. Tas būs ļoti svarīgi, lai uh, šīs uh, restruktūrizācijas process noritātu veiksmīgi. Uh, repetēto darba vietu kvalitāte. Atbildot Makintāras kundzei, es varu apstiprināt, ko jūs teicāt attiecībā uz motivāciju. Uh, un šiem uh, izšķirīgiem faktoriem uh, - geogrāfiskais izvietojums, šis, uh, šis tuvums un kvalitāte. Mūsu pieredzē tā vispirms ir kvalitāte. Jo, ja runa ir par ārpakalpojumiem, kas, teiksim, šie telekomunikāciju centri, at, atkrastas centri, nu, ļoti bieži tas nedarbojas, šis modelis nedarbojas un uh, Eh, šie pakalpojumi ir jārepatrē. Uzņēmēji pie tā arī nonāk rezultātā. Un kvalitāte, protams, darba devēja ļoti novērtē. Bet, eh, principā, mēs runājam par eh, pakalpojumu kvalitāti Eiropā, kas ir augsta un kas šo repatriāciju daudzos gadījumos arī pieprasa. Piemērs Vodafone Uh, telekomunikāciju centrs uh, tika repatriēts um, pēc neilgas darbības um, cit, citās valstīs. Mēs uh, Eirofound ietvaros runājam par politikas opcijām. Hmm, mēs esam pētnieki, hmm, mēs negatavojam likumdošanu. No un es nevēlētos eh, būt tagad eh, šajā fāzē eh, specifisks, bet runājot par repatriešanu, ja jūs gatavosiet politiku, likumdošanas politiku, nu tad jāvienojas par šo politiku visu pirms. Šķiet, ka Lielbritānija, Francija un uh, Itālija uh, vispār um, vienīgas, kas apzinās šādu nepieciešamību. Un uh, tas nav pareizi. Jums jāizveido eksperta grupas, jums jāmobilizē uh, valsts uh, pārvaldība, valsts aparāts, jāvienojas par politiku, jāpiestrādā pie šīs politikas. Nu, tik tālu no manis un kolēģiem. Labi, es paturpināšu par pārstāvību. Mēs eh, redzam, teiksim, startup uzņēmumus, jaunus uzņēmumus un, eh, principā, tur darba ņēmēji tieši tiek iesaistīti. Tā nav problēma. Darba ņēmējus uzskata ne tikai par komandas dalībniekiem. Šķiet, ka ir problēma ar tulkojumu. Do we have Can we German translation? Vai tiek nodrošināts tulkojums vācu valodā? Un nu, tagad viss kārtībā. Tātad arotbiedrības eh, vai mm, eh, darbņēmē padomē pat nav vajadzīga, jo darbņēmē tieši tiek iesaistīti. Un tāpēc jauniešus arī uh, tik ļoti interesē šāda veida darbs, jo viņi var piedalīties lēmumu pieņemšanā operatīvajā līmenī, runājot par modernām tehnoloģijām un inovācijām, par digitalizāciju. Mums pirms eh, pāris gadiem bija cits eh, izmēģinājuma projekts eh, par dažādām nodarbinātības formām un dažādām darba mm, attiecību formām, un tur mēs īpaši izskatījām darbņēmēju pārstāvēšanu. Un mēs izskatījām dažādus uzņēmumu tipus, dažādas struktūras, un mēs nokonstatējām, ka šīs struktūras tagad ir izveidojušās, bet šai pārstāvībai vēl jāattīstās. Runājot par izglītību reģionos. No mūsu projektiem mēs secinām, ka lielākoties reģioniem nav mandātā, lai definētu izglītības apmācības politiku. Tas notiek nacionālā līmenī vai arī uh, valdības, uh, reģionālās valdības uh, līmenī. Mm, tāpēc par to neko daudz nevaru pateikt. Runājot par prasmēm un uh, apmācību vai par apmācību, nu, tur reģioni tikai netieši piedalās, bet uh, mums ir pāris piemēru, kur reģioni ir veiksmīgi darbojušies, ietekmējot universitāšu uh, Uh, studiju programmas uh, vai ārodu izglītības centrus, un ideālā mm, variantā tas uh, varētu ietekmēt arī nacionālo politiku, tad, lai notiktu tāda divpusēja viedokļa apmaiņa un mm, ietekmēšana. Runājot par MVU, mm, pēdējo gadu laikā vērojams progress, bet, protams, ir vēl vieta uzlabojumiem ņemot vērā lietas, kas eh, var būt laika ietilpīgas eh, un eh, darba ietilpīgas, vairāk tīpaši MVU, maziem vidējiem uzņēmumiem, jo tiem ir ierobežot resursi un viņam trūkst specializācijas, viņam trūkst ekspertu, kas ekskluzīvi sevi var veltīt ļoti specializētiem jautājumiem. Uh, Runājot par internalizācijas atbalsta instrumentu, ko šeit var izskatīt, mums ir, teiksim, ir uh, programmatūra attīstīta un um, šķiet, ka MVU atbalsta šādu variantu aizpildīt veidlapas uh, tiešsaistē. Tas vienkāršāk un uh, ietaupa resursus. Kāda varētu būt mūsu politika? lai piedāvātu stabilu uzņēmē darbības vidi. Nu, tieši stabilitāte te būtu atslēgvārds, lai pielāgošanās varētu noritēt veiksmīgāk runājot par ES fondu piesaistīšanu. Mums ir eh, apakšprojekts. Um, tas ir šī projekta ietvaros, mums ir vairāki apakšprojekti, kur eh, šis finansējums tika piesaistīts, piemēram, Austrum Eiropas reģionos, bet arī gadījumos, kad bija nepieciešama starptautiskā sadarbība uh, dažādu reģionu uh, starpā, apmainoties ar pārāk praksēm, piemēram. Sociālai partneri te arī aktīvi piedalās un sadarbojas gan reģionālajā līmenī, gan internalizācijas atbalstu sniegšanā. Tātad uh, tieši tādas trilaterālas organizācijas var būt ļoti, un to sadarbība var būt ļoti veiksmīga. Tad ne tikai no valdības uh, puses var nākt šīs iniciatīvas, bet, piemēram, arī no sociālajiem partneriem. Paldies! Jā, mēs ar visi saprotam, ka temats ir interesants, un, uh, godīgi sakot, esam bijuši tik efektīvi, ka mums uh, paliek tikai septiņas minūtes šai interesantai diskusijai, tā kā nekavējoties došu vārdu komisijai eh, Siben Tomas kungam, kas eh, ir eh, komisijas nodaļas vicepriekšsēdētājs. Paldies priekšsēdētājiem. Godīgi sakot, pat negaidīju, ka dosiet man vārdu, bet paldies par finansējumu. Un īpaši FC finansējumu tur atsevišķi uh, posteņi, kas paredzēti MVU virzīšanai un attīstīšanai. Tas ir svarīgs finansējuma avots. Nākamajam, nākamam pusotram gadam jau budžets ir apstiprināts, bet kolēģi te pieminēja dažus atvērtus jautājumus, vēl netrisinātus jautājumus, kas pieprasa turpmāku darbu, piemēram, ražošanas nodarbinātības perspektīvas eh, pabeigšanu, lai uh, uh, veidotu skaidrāku ieskatu uh, algu situācijā, piemēram, un uh, tad mums vajadzētu arī sagrupēt valstis um, uh, atkarībā no uh, reģionālās rūpniecības politikas situācijas, uh, tam uh, organizēsim vairākus seminārus, kas jau paredzēti Tas viss ir piesaistīts reģionālajai rūpniecības politikai, mm, nu, varbūt netiešā veidā, bet uh, cieši piesaistīts, un es ceru, ka mūsu mm, darbs, uh, mūsu sagatavotās zilās grāmatas varētu palīdzēt virzīt uz priekšu arī šo iniciatīvu. Noteikti sadarbosimies ar jums un gaidīsim jūsu pienesumu, uh, kas ietekmēs arī mūsu turpmāko darbu šajā jomā. Okay. Uh, sorry that... Labi. Atvainojiet, ka tie, kas ieradās, uh, uh, nav varējuši piedalīties pienācīgi, bet tā kā ir pirmdiena, tad uh, varbūt visi nevar ierasties saulaicīgi trijos. Kurš vēlas noslēgt diskusijas, ņemot vērā to, ka palikušas vien pāris minūtes? Martēna kungs, vārds jums nodarbinātības komitejam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es ļoti rūpīgi uzklausīju Eirofonda ekspertus un paldies viņiem par uh, veikto pētījumu, kā arī par uh, prezentāciju, taču es uh, vēlētos atgādināt, ka Eirofonds at ir komisijas pasūtījumā darbojies un ir ļoti uh, angažēts eh, globalizācijas jautājumu popularizēšanā. Nemitīgi tiek teikts, ka ir jāpavada eh, šī te globalizācija, ir jātiek līdzi un pretējā gadījumā visu zaudēsim. Un šeit, nu, es nevaru jums piekrist, eh, godāti eksperti. Uh, E, jo es e, varu teikt, ka globalizācija nozīmē vienkārši to, ka vergiem ir jāražo lietas, e, kuras nevar ražot Eiropas Savienībā, naudas taupīšanas līd, nolūkos un tā tālāk. Jūs sakāt, ka ir jāpalīdz startup uzņēmumiem, kas strādā starptautiskā līmenī, bet es atgādināšu, ka MVU 90% eh, nodarbinātības sastāda šobrīd, un ja mēs esam zaudējuši ļoti daudz darba vietu, tad tas ir galvenokārt eh, Eiropas Savienības eh, brīvās konkurences politikas dēļ. Jautājums ir par to, kā tad mēs varam aizsargāt šos MBU, kas pārstāv 90% darba vietu. Kādēļ tad neaizsargāt mūsu iekšējo tirgu, kam jācīnās ar uh, negodīgo globalizācijas konkurenci. Nu, lūk, šādi būtu mani jautājumi, kurus es būtu gribējis jums uzdot pirms tam. Vairāk nav jautājumiem laika, Martēna kungs. Es nezinu, kuros gados jūs esat dzimis, taču es esmu dzimis 50. gados, un jūs runājat tā, it kā būtu dzimis arī 50. gados. Tas nozīmē to, ka mēs esam dzimuši pilnīgi dažādās pasaulēs. Jūs nevarat teikt, eh, es cīnīšos ar globalizāciju. Mēs eh, necīnīsimies ar tehnisko un ekonomisko pārmaiņu procesu. Mums ir jāraugās, lai mums būtu instrumenti mūsu rīcībā, lai palīdzētu cilvēkiem, lai viņi būtu izglītotāki, lai viņiem būtu vairāk tiesību darba vietās, lai būtu lielāka efektivitāte un līdztiesība, lai būtu labi darba apstākļi, kas sniegtu labus ekonomiskos rezultātus. Taču mēs nevaram uh, skatīties uh, šādi uz pagātni Tādēļ ar nepacietību skatīsimies, kāds būs nākamais seminārs, jo nākamais seminārs mums noteikti būs vajadzīgs, lai raudzītos, ko mēs varam darīt, lai aizsargātu labu darba tirgu ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī ārpus tās. Lielas paldies par līdzdalību šajā ļoti īsajā, bet intensīvajā seminārā. Un liels paldies arī ekspertiem!